Godājumais komisār, mēs atsākam sesiju. Vakardienas eh, sēdes protokols ir pieejams. Redzu, ka neviens nevēlas eh, izteikt iebildumus, tāpēc apstiprinām vakardienas sēdes protokolu.